Comincio subito con eh, l'ordine del giorno. Eh, avete... Pirmām kārtām darba kārtības pieņemšana. Kā jau jūs zināt, tad procedūra Eiropas komisāra amata kandidātu iecelšanai vēl nav tikusi finalizēta. Nezinām arī vēl, kā tiks sadalīts kompetences, un līdz ar to mēs kā komiteja nevaram apstiprināt šobrīd rakstiskos jautājumus. Līdz ar to nāksim klajā ar rakstisku procedūru. Nākamajā koordinatoru sanāksmē tiks nosūtīta delegācijas koordinātoru sanāksme, kas tad varēs pieņemt. Bet ņemot visu šīs nienas vērā, tad varbūt varam apstiprināt šodienas darba kārtību. Ja nav komentāru par to lieliski, uzskatām to par apstiprinātu. Un pāriešu pie koordinātoru sanāksmes darba rezultātiem. dal Parlamento in aprile di quest'anno, ma eh, la fretta. Priekšlikums par invazīvajām sugām tika apstiprināts aprīlī, bet mums par to jāveic ir korekcija, grozījums. Tā kā beidzās eh, iepriekšējais sasaukums, nu, tādā kā nelaikā, tad tomēr jādara tas mums ir šobrīd. Lingvistiskie dien, ling, valodu dienesti tad apstiprinās pareizo formulējumu un plenārsēdē par to notiks arī balsojums. attiecīgās korekcijas, īstenojumās korekcijas tiks tad izziņotas nākamajā plenārsēdē. Ja jums nav nekādu komentāru par šādu veidu grozījumiem, tad varam ķerties pie šīs dienas darba kārtības. Un šīs valodnieciskās korekcijas uzskatīsim par apstiprinātām. Tas bija mans pirmais paziņojums. Turklāt gribēju šodien uh, pastāstīt arī par valodu režīmu. Mums ir 21 valoda pieejama. Un kā vienmēr, sēdes gaita tiks translēta arī tieši saistē. Un nu tad pāriesim tālāk pie nākamā darba kārtības punkta, un tā, tā ir elektroniskais balsojums. Mums uh, jābalso par NV komitejas atzinumu par 2015. finanšu gada vispārējo budžetu visas iedaļas. Esmu pats referents negrasos jūs iepazīstināt ar šo tēmu, tikai pāris vārdos pateikt, ka pirmām kārtām mēs balsosim par to daļu, kas attiecas uz skaitļiem, un pēc tam, atbilstīgi, kā tam arī jābūt, balsosim par grozījumiem atzinuma tekstā. Tūlīt pat arī ķersimies pie darba. Ja nu esat gatavi, tad, nu, sākotnēji balsosim paceļot rokas, un, ja vajadzēs pārbaudīt, tad ķersimies pie elektroniskās balsošanas sistēmas. Pirmais grozījums e, no referenta puses, kad par, pret, atturs, pieņemts. Otrais ekhaita grozījums par pret, noraidīts. Atvainojiet, pieņemts, atvainojiet. Ne, pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski. 6334. Pieņemts. Beidzam balsot. 39 par 21 pret 1 atturējos pieņemts. Atvainojiet. Tālāk. 6333 eikaut grozījums par priekšsēdētāju. Mana balsošanas iekārta un kartiņa nestrādā, vai jūs varētu par to informēt tehniķus un ņemt to vērā? Vai tādā gadījumā, kolēģi, jums, kam ir problēmas ar šo ekaru, jūs varat vienkārši pārsēsties uz citu vietu, lūdzu? Atvainojamies, bet varbūt, ka tas jums nav šobrīd mm, tehniķu pieejamība šeit nodrošināta. Praktiskā kārtā mēs varētu atrisināt tā, ka jūs vienkārši pārsēžaties citur. Ok. Emendamentu eikauts. Tālāk eikaut grozījums 6333. Par? Pret? Pieņemts. Eikauta grozījums 6332 par pret pieņemts. Referenta grozījums 6301 par pret pieņemts. Konečna Ferēra grozījums 6344. Par? Pret? Noraidīts. Seši trīs nulle divi par? Pret? Atturas? Pieņemts. Referenta grozījums 6303 par? pret atturas pieņemts. Konečna Ferēra grozījums 6338. Par pret atturas pieņemts. Nē, noraidīts, atvainojiet, noraidīts. Noraidīts. Skaidri noraidīts. To. Nākamais referenta grozījums 6305. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Emendamento. Tālāk. Konečna frēra grozījums 6341. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tālāk referenta grozījums 6304. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Referenta grozījums 6306. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Referenta grozījums 6307. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Referenta grozījums 6308. Par? Pret? atturas pieņemts. Rivāsī grozījums 6336 par pret atturas noraidīts. Konečna Ferēra grozījums 6343 par pret atturas noraidīts. Konečna Ferēra grozījums 6345 par pret atturas norādīts. Konečnas Ferēras grozījums 6346 par pret atturas norādīts. Nagi 6349 par pret pret, atturas, pieņemts. Holvenī grozījums 6350 par, pret, atturas, noraidīts. Kaputo grozījums 6352 par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. Varbūt mēs varētu tagad blokā balsot līdz 6330. Tie visi referenta grozījumi. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk. Rivāzī grozījums 6337. Par? pret, atturas, noraidīts. Tālāk Gīgolda Eikhauta grozījums 6335 par pret atturs pieņemts. Tālāk 6314 varbūt blokā līdz 6319 referenta grozījumu par eh, sākotnējā budžeta skaidļa atjaunošanu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. 6347 Vilmota Makevena Intvelde. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk beleta grozījums 6348. Tas ir atsaukts. Gala holvenī grozījums 6351 par pret atturas noraidīts. Kadenbachas 6353 par pret atturas pieņemts. Referenta grozījums 6320 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Konečas Ferēras grozījums 6339 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk referenta 6321 par pret atturs pieņemts. Referenta grozījums 6322 par pret atturs pieņemts. Konečnis Ferēras grozījums 6340 par pret atturas noraidīts. Referenta grozījums 6, 3, 2, 3, tāpat arī 2, 4 kopā. Ja neiebilstat par, iebilstat, labi, tad atsevišķi. Tātad vispirms 6, 3, 2, 3 par, pret, atturs, pieņemts. Referente 6324 par pret atturas pieņemts. Konečnas Ferēras grozījums 6342 par pret atturas noraidīts. Blokā par pārējiem referenta grozījumiem 6325 līdz 6331. Nē, nepiekrītat, labi. Nu tad 6325 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 6326 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 6327 par. Pret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 un 6331 par pret atturas pieņemts. Tālāk tad pārējiem pie atzinuma. Sì, sì, sì. Cominciamo con eh, l'emendamento. Sāksim ar pirmo grozījumu Julie Gerling par atturas noraidīts. Otrais par pret atturs noraidīts. Ceturtais divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Trešais. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Piektais. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Sastais par, pret, atturs, noraidīts. Septītais par, pret, atturs, noraidīts. Astotais par, pret, atturs, pieņemts. Devītais atsaukts, desmitais par, pret, atturs, pieņemts. 11. par, pret, atturs, pieņemts. 12. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts Otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. 13. par, pret, atturs, noraidīts. 14. par, pret, atturs, noraidīts noraidīts. Un tad tālāk gala balsojums. Tas notiek elektroniski. Sākam balsot. Avete votato tutti? Nu, ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un... Viens tautas partijas deputāts par daudz. Divi par daudz. Divus deputātus lūdzam kartiņu, balsošanas kartiņu izņemt. PPA, siete... Tautas partija. Divi par daudz. One more. Okay. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Continuiamo con il voto. Turpinam tālāk. Ar nākamo punktu. Pamatnostādnes attiecībā uz komisāru uzklausīšanu. Prasa, ka no komitejas jānāk trim rakstiskiem jautājumiem katram komisāram. Kā jau teicu, procedūra šobrīd aizkavējusies. Koordinātoru sanāksmē mēs pieņēmām lēmumu komitiju šo lēmumu deleģēt koordinātoriem. Tātad šos trīs rakstiskos jautājumus varētu sagatavot koordinātori. Šis lēmums tad jāapliecina būs ar balsojumu, tāpēc gribu jums vaicāt, vai jūs piekrītat tam, ka lūk šādā veidā jautājuma eh, izšķiršana nu, tiek nodot ko koordinatoriem. Vai piekrītat? Saka par? Pret? Atturs? Pieņemt vairākums bija par šāda veida eh, rīcību. Pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir darba kārtības punkts numur 6. La trattazione della eh, posizione del Consiglio, eh, daremo subito la parola al Consiglio eh, sulla eh, possibilità Un došu vārdu arī padomus pārstāvam, lai viņi pastāst mums par savu pāris um, nostāju. Te runājam par dalībvalstu iespēju ierobežot vai aizliegt ģēmo, jeb ģenētiski modificētu organismu audzēšanu savā teritorijā. Pirmām kārtām došu vārdu padomēji, Itālijas prezidentūras pārstāvi ir klāt, lai viņi tad varētu izklāstīt mums padomus nostāju. Un pēc tam, protams, mēs sāksim debatas. Lūdzu. Grazie, prezidente. Eh, buongiorno a tutti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Labrīt visiem. Vēlos es pirms pateikties jums, priekšsēdētāji, kā arī parlamenta deputātiem par to, ka devāt mums šo iespēju pastāstīt par saturu šai padomas nostājai šajā dosjē, kur uzskatām par ļoti svarīgu direktīvu par iespēju ierobežot vai aizliegt ģēmo audzēšanu. Ir Itālijas viena no likumdošanas prioritātēm. Līdz ar to mēs ceram, kā varēsim sekmīgi, auglīgi sadarboties ar jums šajā dosjē, tīpaši attiecībā uz Frederika Rīsas kundze, kas ir referente. Kā jūs zināt, politiskās, politiskā vienprātība padomē tik panākt tikai pēc vairāk gadu ilgām diskusijām par kompromisu tekstu, kas būtu pieņemams un visbeidzot pēc ļoti lielām pūlēm ko pielika mani kolēģi Grieķijas prezidentūrā, ir panākts kompromiss un 26 dalību valstis, respektīvi lielākais vairākums, nobalsoja par. Šī tiesība akta mērķis ir izveidot līdzsvaru starp nepieciešamību saglabāt autorizēšanas sistēmu, bet tāpat laikā arī reaģēt uz tām vajadzībām, kuras pauda daudzas dalību valstis un arī sabiedriskais viedoklis eh, attiecībā uz lielāku elastīgumu dalību valsts līmenī šajā jautājumā, lai varētu ņemt vērā nacionālo specifiku, vietējās reģionālās īpatnības. Ir dažādas iemesli, kurus mēs varam minēt jums, piemēram, lauksainiecības politika, uh, un ar to saistītie jautājumi. Tā kā atgādināšu vēlreiz, pieliekot liels pūles, mēs nonācām pie kompromisa teksta. Tā pamatā bija nepieciešamība radīt eh, elastīgumu dalību valstīm, pie, jāpiemina arī subsidiaritāti. Subsidiaritātes princips ir šī lēmuma pamatā, kur nonācām pirmajā lasījumā, un ceru, ka jūs tam piekritīsiet. Tālāk par priekšlikumu saturu. Pavisam īsi iziešu tam cauri. Jaunais elements, ko padomu ieviesa, ir izstāšanās mehānisma ieviešana divos posmos. Šis divu posmu mehānismu mērķis ir censies nodrošināt pēc iespējas lielāku tiesisko paļāvību, skaidrību. Dalībvalstī ar komisijas starpniecību var tikt lūgt atļauja, un tā ir atļauja saņemšanas procedūras sākuma posms, respektīvi caur komisiju var lūgt ierobežot kādas saņemtās atļaujas geogrāfisko aptvērumu. Un šī sākotnēja daļa, šis posms ir paredzēts, lai mēs jau no paša sākuma varētu vienoties un atrisināt kādas problēmas jau pašu procedūras sākumā. Lai ir tā absolūta vienprātība par notiekošo un atļauja, kas tiek izsniegti, jau ir ierobežota geogrāfiskā izteiksme, tur, kur ap, vienošanās nav iespējama un eh, pieteicējs nepiekrīt, tad dalību valstī ir jābūt iespējai ierobežot vai aizliegt savā teritorijā ģēmo audzēšanu. Un tad mēs pārējām otrajā posmā. esam arī izstrādājuši laika kalendāru, kas būtu jāievēro. Padome izlēma balstīties uz iepriekšējo struktūru, respektīvi izmantot atvērto sarakstu, nevis noslēgtu pilnībā. Tātad attiecībā uz tiem iemesliem, kurus dalību valstis var minēt, lai ierobežotu vai aizliegtu ģēmo audzēšanu savā teritorijā. Jūs, protams, vēlāk detalizēti ar to varat iepazīties, bet man ir daži piemēri. Tātad tā varētu būt uh, lauksensības politikas iemesli, uh, ekonomiski iemesli mēģināt ierobežot GMO izmantošanu dažos produktos. Tas saraksts ir garš, bet tas ir atvērts saraksts. Kas attiec uz citām vienošanās daļām, man būtu jānorāda arī uz papildinājumu sarunu noslēgumā. Tātad papildinājums, kas ļauj atļaujas izsniegšanas procesā, tā ietvaros dalību valstīm, ja ir jauna objektīvi iemesli atkal veikt ierobežošanu vai aizliegumu. Tātad izstāšanās šī opt-out pasākuma var turpināties, bet dalību valstīm arī pēc tam ir iespējams ierobežot vai aizliegt ģēmo audzēšanu. Tas atbilst parlamenta pirmā lasījuma vienošanos par pārejas pasākumiem, kas regulē likumdošanas priekšlikumu īstenošanu. Kas attiec uz tiesisko pamatu, padome uh, lēma saglabāt sākotnējo tiesisko pamatu. ņemot vērā iekšējā tirgus darbību un to, cik šis tiesiskais akts ir svarīgs iekšējiem tirgumam. Par formātu pašām tiesību aktām padoma lēma mainīt akta formu. Sākotnēji komisija ierosināja regulu Tomēr pēc rūpīgas izpētes padomē tika panākt vienošanās mainīt šo regulu. Un tā tagad kļūs ir par direktīvu. Mēs uzskatām, ka direktīva ir daudz piemērotāka kā forma, kā instruments, kas ļauj dalību valstīm pašām lemt, un tas nav tiesība akts, kas būtu tiešā veidā īstenojams operatoriem. Tātad eh, tās ir sākotnējais posms. Mēs, protams, nāksim klajā ar oficiālu paziņojumu parlamentam eh, līdz nākamajai plenārsēdēji. Es runāju par 15. septembra plenārsēdi. Un ar to sāksies otrā lasījuma process. Kā es jau sacīju, Itālijas prezidentūrai šī ir viena no lielākajām prioritātēm un uzskatām, ka arī sabiedrībai eh, tas būs ļoti labs signāls šajā jomā. Tas ir temats, kas ir ļoti tuvs sabiedrībai, lauksaimniekiem, patērētājiem Līdz ar to tas ir politisks pienākums rīkoties pēc iespējas ātrāk šai lietā un cerams, ka kopā ar Rīskundzi un ar jums visiem mums būs ļoti konstruktīva sadarbība, lai varētu panākt vienošanos šajā jautājumā vēl līdz gada beigām. Es ceru, es pietiekam skaidri izskaidroju mūsu nostāju. Paldies priekšsēdētājiem un jums visiem par šo iespēju prezentēt jums šīs eh, kopīgās nostājas saturu. Priekšsarētājs paldies Venturelī kundzei. Viņa Itālijas prezidentūras vārdā prezentēja mums padomas nostāju. Un tagad mums vajadzētu tik skaidrībā, kā mēs darbosimies. Es ieteiktu divus kārtas komentāriem. Vispirms koordinatoriem un ēnu referentiem, un pēc tam arī dažas uh, eh, iespējas arī citiem deputātiem izteikties. Pēc pirmās kārtas mēs dosim atkal vārdu padomēji, lai atbildētu uz uzdotiem jautājumiem. Tātad sāku ar Rīs skundzi. Viņa ir, viņa ir parlamenta referente šai lietā. Lūdzu. Es varētu varbūt saņemt mazliet vairāk laika, jo gal galā mēs esam, nu, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa ehm, bez dokumentiem gan vēl. Può tranquillamente parlare eh, rappresentando la propria posizione. Sorry. Jā, protams, runājiet pilnīgi brīvi Ja ir kādi jautājumi, ko vēlties uzdot Itālijas prezidentūrai, tad droši. Paldies, priekšādātāji! Jā, tiešām esam procedūru, pašā procedūras sākumā, un tāpēc gribētu uzdot, nu, ne tikai uzdot šodien jautājumus, bet mazliet izvērst diskusijas. Tas ir jautājums, kas ir padomas atvilknēs ilgi nogulēs. Es priecājos, ka mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem. Arī labi, ka dzirdējām paskaidrojumus no prezidentūras. Un tādā, tādā veidā mēs, protams, varam padomē arī uzdot jautājumus, tāpat arī komisijai, jo es domāju, ka mēs visi esam vienas pārts attiecībā uz to, ka Eiropas Savienībā viedokļi par šo jautājumu ir ārkārtīgi atšķirīgi. No vienas puses ir ļoti daudz entuziasma, no otras puses ir ļoti daudz prasību. Uh, Eh, pir, Eiropas parlaments savā dokumentu pirmajā lasīmā par to izteicās ļoti detalizēti. Tais, taisnība, ka situācija šobrīd ir, nu, iestrēgus tā teikt, un ir ļoti svarīgi šo situāciju atbloķēt. Tas attiecas uz Eiropas autorizācijas procedūru, kas ir šobrīd nobloķēta visās dalību valstīs. Un tikai viens piemērs. Tas, protams, attiecas arī uz aizliegumu procedūru. Uh, Itālijā, Polijā ir bijuši šādi gadījumi, kur ir nācies ar tiesu palīdzību šai kontekstā saskarties. Es esmu referente pie šī jautājuma, tā ir Korina Lapāža, viņa un um, daudz kolēģi pie tā ir strādājuši ļoti plaši, grūti strādājuši pie tā visa. Un ir jāgūst šobrīd um, iespēja virzīties uz priekšu. Uh, Un, protams, ir vajadzīgs arī absolūtais vairākums. Tas uh, ir nenoliedzams fakts. Mēs vēlamies uzstāt uz to, nu, ka, lūk, mēs varētu atsevišķus elementus varbūt kopējā nostājā mainīt. Un par to jums varam arī pastāstīt. Tātad pats būtiskākais, un ļaujiet man jums atgādināt, ar ko atšķirās šīs lasījums no iepriekšējā. Ja ir motivācija, par to atsaucā, uz to atsaucās arī prezidentūra. Šis, nu, teiksim, tā ir tāds, nu, tāds jau skaistāks, patīkamāks eh, dokuments. Parlamentam tas, nu, tad būtu jau tā pieņemamāk. Mēs bijām, kā parlaments, daudz precīzāk arī attiecībā uz sadalījumu pa kate, uz kategorijām, arī uz sociālo ietekmi, augsnes pārvaldīšanu. Uh, reģionos, tāpat arī piedāvājam opt-out iespēju, papildus pieprasot zinātnisko izvērtējumu. Un mēs, protams, vēlējāmies eh, eh, piedāvāt arī dalībvalstīm eh, apstrīdēšanas iespēju. Tālāk arī mēs strīdējāmies par tiesisko bāzi. Uh, Atšķirībā no padomas mums bija cits viedoklis, bet par formu runājot, prezidentūra uz to saucās regula vai direktīva. Nu, es piekrītu, ka var droši palikt, palika, palikt pie direktīvas, nu tā, lai būtu paralēlas formas. Bet ko tad tas nesīs kā pārmaiņas līdzi saturiski, tas ir tikai formāla pārmaiņa kāpēc viņi nevēlējās saglabāt šo juridisko 199. Eh, pantu kā bāzi. No kurienes nāk šie argumenti? Kādi ir argumenti, kāda ir motivācija dalībvalstīm, ka tās izteica šādu vēlmi? Viņiem taču, vai viņi vēlas kaut kādā veidā pamatot aizliegumus un ierobežojumus, tālāk arī vides aspekti. Šeit tas ir daudz vairāk, precīzāk por, formulēts parlamenta nostājā, arī prasības ir skaidrākas. Uh, Un visi šie attālie piemēri, un vai ir kaut kādi konkrēti piemēri, vēlamies tos redzēt? Kas attiec uz pirmo posmu, kas varbūt ir tas atspērienu punkts, tas ir tāds pavisam jauns posms, es zinu, ka likuma par biocīdiem, nu varbūt uz citiem pamatiem pastāv tāda līdzīga rakstura procedūra, bet tomēr tas ir zināms jauninājums. Šādu ceļu mēs vēl neesam gājuši, mēs nezinām, kā tālāk risināsies sarunas. Ir ļoti daudz mītu, ir ļoti daudz eh, nepareizas madinošas informācijas, un sarunā tā, protams, arī spēlē kaut kādu lomu. Un eh, Es zinu, ka, piemēram, Francija nevēlas būt, nu, tas saruna vedē šajā konkrētajā gadījumā, jo ir, nu, ļoti daudz pretestības un eh, lobby no uzņēmumiem. Nu, es gribētu dzirdēt, kas komisijai ir sakāms par to, kā tā spēlēs savu vidutāju, vidutāja saruna vedēja lomu, jo neviena valsts nevēlas uzņemties. nu, uz šiem jautājumiem grib saņemt atbildes. Tālāk arī nosacījumi, un tas, to, to, tas, kā šis posms sasaistās ar tekstā minēto pirmo mērķi. Atgriezīšos šeit pie šīs direktīvas paša nosaukuma jau. Tas ir tās mērķis, tas ir iespēja piedāvāt dalībvalstīm iespēju ierobežot vai aizliegt ģēmo audzēšanu. Uh, tas e, pēc filozofijas tomēr nav īsti atbildīgs tam mērķim. Tieši šeit ir virkne nosacījumu. Es dzirdēju arī Lavitoras kundz, kas par to runāja, bet kāpēc tad kādiem jābūt šiem kritērijiem otrajā posmā, tātad izstrātietiem skaidriem kritērijiem, un tā tad ir obligāti šis sarunvešanas process, vai tad nav tā? Vai nav tā, ka šis otrs posms, kas ir pilnīgi kaut kas jauns, kur mēs runājam par šiem, šiem zinātniskajiem argumentiem, jau trīs gadus strādājam pie šie darba, bet zinātniskie argumenti šķiet ir kaut kas pilnīgi sekundārs. Divi panti attiecībā uz kuriem es arī gribētu dzirdēt paskaidrojums, kāpēc Visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Tu nerunājam par kaut kādām sīkām detaļām. Nē, nē, nē. Nerunājam arī par tādu kultūru līdzās pastāvēšanu, kas ir arī biokultūras, kas nav tradicionāls. Un kas tad ir finansiāli uzņems atbildību? 2004. gadā pieņēmām direktīvu par finanšu atbildību Un tur, lūk, tika runāts par bio un tradicionālo lauksaimniecību un kas notiek ar līd, kultūru līdzās pastāvēšanu, kas uzņems finansiālo atbildību tajā gadījumā, ja notiek kaut kāda veida pārklāšanās. Un es labprāt uzklausīšu arī kolēģis ar viņu komentāriem, protams, labprāt gribēšu dzirdēt arī atbildes no padomus un tāpat arī komisijas. Paldies priekšsēdētāji. Jā, paldies referentei par šo ievadu mūsu debatēm. Tālāk došu vārdu citiem ēnu referentiem. Kostinger kungs, kundze. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies Itālijas prezidentūrai par šī kompromisa prezentēšanu, pie kur tad padoma beidzot ir nonākusi Riskundz, ka referenti jau norādīja, ka parlaments vēl 2011. gadā ļoti skaidri pauda savu pozīciju, un paskaroties arī uz iznākumu, ir skaidri redzams, ka Eiropā pastāv ļoti liela vēlme izveidot eh, sistēmu, kur mums pašiem ir teikšana attiecībā uz ģēmo audzēšanu, un paklausoties arī, kāda ir aptāja rezultāti Arī šī gada sākumā mēs parlamentā diskutējām eh, par eh, šo tiesību, par eh, līdzīgu tiesību aktu un nosūtījām viņu atpakaļ komisijai. Protams, tas nozīmē, ka nostāja Eiropā lielākoties ir noraidoša un tā kļūst aizvien noraidošāk, ir īpaši attiecībā uz eh, multinacionālām korporācijām, kas šo sēklu materiālu tirgu pārvalda. Un tad eh, interesanti bija zināt eh, padomus nostāju. Man pašai šis kompromiss liekas kā otrs labākais risinājums. Arī referente jau norādīja, ka šeit ir tomēr vairāki punkti, uh, kurās eh, parlaments savās prasībās bija vairāk ierobežojuši, tomēr es uzskatu, ka tas ir eh, ievērojams uzlabojums salīdzinot ar pašreizēju situāciju, un Eiropā mēs esam eh, pieraduši politiku veidot ar maziem solīšiem vienu pēc otra, un domāju, ka mēs varam daudz lietas šeit pozitīvi novērtēt. Dzirdējām arī daudz viedokļus, uh, pēc priekšlikuma nākšanas klajā daudzi apgalvoja, ka pieteikums laišanai tirgu vai piekļuviet tirgumu eh, paver durvis visam kam, eh, bet šeit es komisijam padomēju aicinātu no tiesiskās skaidrības principa vēlreiz paskatīties uz šīm lietām, jo parlaments ļoti skaidri pauda no, no nu, savu nostāju. Es pati esmu no, nu, no dalību valsts, kur ir ļoti struktūrēta uh, Eh, lauksaimniecība ar augstu bioloģiskās eh, lauksaimniecības daļu. Tas ir ļoti svarīgs temats eh, noraidīt šo ģēmo, un tam ir jābūt ar absolūtu tiesisko noteiktību. Es tādēļ aicinātu arī komisiju vēlreiz precizēt vairākas lietas, jo sabiedrībā aizvien skaļāk ir viedokļi, ka ar šo priekšlikumu ne viss ir pilnībā nodrošināts. Es uzskatu, ka mums ir e, jāstrādā e, ļoti ātri otrajā lasījumā, nepacitību gaidu arī kolēģu viedokļus, bet pats svarīgākais šajā sensitīvajā ģēmo jautājumā ņemt vērā to, ka ir dalība valstis, kas nevēlas ģēmo savā teritorijā vispār. Mums ir jānodrošina stabilu un drošu risinājumu. Paldies! Jā, paldies Kostingers kundzei. Jā, kungs, paldies priekšādātāji pāris vārdus šajā viedokļa apmaiņā. Pēc tam, kad dzirdēju prezidentūras teikto, izsakojos kā sociālistu un demokrātu grupas pārstāvis, un gribu teikt, ka, protams, šīs ir ļoti svarīgas politiskas debatas, tās iet pāri robežām tās skar visu sabiedrību Eiropā, un te jānorāda, ka padomas, Eiropa padomas pieņemtie lēmumi 12. jūnijā, protams, arī veido būtisks solis priekš. Šis priekšlikums piedāvā tālāk juridisku drošību, piedāvā lēmumu pieņemšanas iespējas dalību valstīm, tā lai tās varētu aizliegt vai ierobežot ģemēo audzēšanu savā teritorijā tieši tā kā to ļoti labi izklāsīja mūsu lieliskā referenta Frederika Rīsa, un attiecībā uz nākotni tas piedāvā arī iz, nākt klējā ar jauniem argumentiem, motivāciju, zinātniskiem pierādījumiem, nu, kas, piemēram, tad ļautu konstatēt ģēmo ja klātbūtni citos pārtiks produktos. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, un klāt ir arī padomas pārstāvis. Un tāpēc parlamentam šobrīd ir jāprecizē tas, kas tiek, tas, ko, kas tad īsti ir šī nepieciešamība. 12. jūnijā pieņemtajā lēmumā šādi vārdi tiek minēti. Es domāju, ka teksts ir jāuzlabo. Un jānonāk pie tāda reāla otrā lasījuma, kas ļautu eh, papildus tam, ko mēs iepriekš teicām un par ko tika runāts trialogos, Um, papildināt šo vienpusējo padomus lēmumu un nonākt pie virknes priekšlikumu, tāda mums no Eiropas parlamenta puses būs, kas netika ņemti vērā, nu vismaz nepilnībā netika ņemt vērā šajā 12. jūnija lēmumā. Jautājums, kas tūlīt pat arī ir jāuzdod par šo padomu sagatavot tekstu. Kā tad izvēlēties pamatīgu juridisku bāzi, lai aizliegtu šos ģēmo? Uh, un vai šādā veidā eh, ne, mēs nevēlamies tāpat laikā nu, skādēt visiem šiem uzņēmumiem vai arī pārlieku atbalstīt tu, citus. Un tāpēc arī, kā jau teicu, jāgarantē zinām brīvība eh, dalību valstīm. Lēmumu pieņemšanā mēs savā grupā, protams, uzdevām virkni jautājumus par šo priekšlikumu, kas nonāca mūsu priekšā. Mums vēl eh, notiks apspriešanās, tikšanās ar referentu Frederiku Rīsu šo pēcpusdienu. Nu, piemēram, par kompromisa mm, veidošanu attiecībā uz jauniem, jaunu motivāciju pamatojumu ģēmo aizliekšanai, tā lai tas būtu precīzs, konkrēts pamatojums. Savukārt iespēja arī pārsūdzēt dalību valsts lēmumu uh, kopienas tiesā. Es domāju, ka mums ir jāizveido arī kompensāciju atbild, mehānismus. Mm, nu, tā gadījumā, ja notiek eh, kontaminācija ar ģēmo, ir kaut riska novērtēšana attiecībā uz pārtikas drošumu, un šāda veida riska novērtējumam jānāk pirms tam, pirms tirgu tiek palaists kāds ģēmo. Par to runāja arī mūsu referenti, iepriekšējā referenti. Viņi runāja par to, ka pastāv iztrūkums arī attiec, regulējuma attiecībā uz risku novērtēšanu kas ko dara šajā gadījumā. Korina Lepāža eh, pēc 12. jūnija lēmumu uzskatīja, ka tas ir ļoti svarīgs eh, papildu punkts un ka par to šai lēmumā netika runāts. Par to jārunā šai otrā lasījumā. un šai juridiskajai drošībai ir jābūt, tai jābūt varbūt pat spēcīgākai. Un pie tā pievērsīsimies otrā lasījuma izstrādāšanas laikā. Grazie. Paldies, saka priekšsēdētājs par ņokungam. Zaļiem tagad vārds. Jā, paldies, saka Tātad, manuprāt, tas, ko referents sacīja, ir visatbilstošākais par, tīpaši par tiesisko pamatu. Kāpēc padome nav pilnībā ņēmusi vērā to, ko ierosināja Eiropas parlaments? Kāpēc tieskais pamats ir par 192. pāns? nevis 114. Mums tas ir jāpaskata ir tādā kopskatā. Uzklausījām Junker kungu 15. jūlijā, un viņš skaidri izteicās par ģēmo un sacīja, ka procedūras e, ģēmo atļaušanai tas viss ir jāpārskata. Tā sacīja Junkers. tā šobrīd eh, viss saka, ka padomē īsti vienprātības nav. Plašākais konteksts šobrīd ir ļoti svarīgs. To mums nevajadzētu aizmirst. Nepastāv pilnīga, vai, pilnīgs vairākums padomē. Priekšlikums, par kur mēs šobrīd runājam, ir tāds caurskatāms mēģinājums nodrošināt to, ka ja mēs vēlamies mainīt ģēmo politiku, tad tās dalībvalsts, kas padomē joprojām ir pret to, to, to spēks mazinās, jo viņi zinās, ka uh, viņi var atteikt konkrētās teritorijās šo ģēmo audzēšanu, aizliegt to. Mums ir seši punkti, kā zaļajiem. Ja mēs runājam par šīs politikas pārskatīšanu, tad ir jānodrošina, ka mēs nenonākam situācijā, kurā tiek uh, apdraudēta bioloģiskā daudzveidība vai uh, sabiedrības veselība vai citi aspekti. Tā tas būtu pirmais. Otrkārt, mums ir jāparūpējas, lai tās dalību valstis, eh, aizliedzot ģēmo, arī rīkojas atbilstoši tiesību aktiem. Tur ir vairāk nosacījumu. Mums bail, ka tas formulējums, kas padomas priekšlikumā ir, nav pietiekami drošs. Mums ir jānodrošina, ka dalību valstis, ja tās tiks iesūtētas tiesā no ģēmo, audzētāju puses būtu pietiekami aizsargāts. Manuprāt, arī referents uz to norādīja, ka mums ir nepieciešams īstenot šos punktus. Treškārt, vides ministru secinājumi no 2008. gada decembra joprojām ir spēkā. Tur tik sacīts, ka vidas apsvērumi ir jāņem vērā lēmumu pieņemšanas procedūra parlaments pirmajā lasījumā apstiprināja, un mēs iesniegsim vēlreiz savu nostāju. Šie nosacījumi ir ļoti svarīgi vidas aspektu riska izmed, ietekams izvērtēšanā, tāpat herbicīdu izmantošanā un augu un dzīvnieku aizsardzībā. Lēmumu pieņemšanā uzņēmumiem ir mazāka loma, valdības nevar prasīt e, atļaujas piešķiršanu lielajiem e, multinacionālajiem uzņēmumiem. Mēs nepiekrītam arī tam, kā optaut e, ir iespējami tikai pirmos divos gados pēc atļaujas piešķiršanas. Optaut procedūrai jāpaliek spēkā visu laiku. Un es iebilstu par šo divu gadu termiņu ieviešanu. Un pēdējais punkts tā ir bažas par ģēmo eh, pārobežu efektu. Pašreizējie pasākumi nav eh, pietiekami. Daudzām dalību valstīm vēl līdzās pastāvēšanas nosacījumi nav formulēti. Līdz ar to varu teikt, ka zaļie nepiekrīt padomas nostājai, kā tā ir eh, šeit izklāstīta. Mēs pieturamies pie grūti izcīnītā kompromisa pirmajā lasījumā. Komisijas priekšsarētājs e, šī gada jūlijā sacīja savu viedokli, mēs gaidām joprojām viņa priekšlikumu. Treškārt, parlamenta nostāja joprojām ir spēkā, par to mēs arī cīnīsimies un uzsversim to. Es ceru, ka mēs varēsim turpmāk sadarboties ar, par pozitīvu. Mums ļoti laba sadarbība ir ar referentu un ēnu referentiem, un atklāti risināsim šo jautājumu. Jā, paldies, Stēs kungs, goja grupās, Boilen kungs. Thank you, Chair, and thank you, Mrs. Venturelli. Um, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vienkārši uzdot jautājumu Ventarelī kundzei, vai viņa varētu mazliet detalizētāk pastāstīt par riska izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu vairāk informācijas. Tas pats attiecas arī uz veselību un biodaudzveidīgumu. Salīdzinājumā ar parlamenta nostāju šeit nav pietiekami daudz informācijas. Es, protams, um, apsveicu to, ka padome ir nākusi klajā ar šo priekšlikumu. Protams, tas nāk trīs gadus pēc sākotnējā darba, bet es uzskatu, ka šī nostāja diezgan vāja. Pasākumi, kas šeit ir izklāstīti, norāda uz to, ka suverēnu dalību valstu iespējas par to, vai tās var aizliegt vai neaizliegt GMO, nav tāds vienkāršs lēmums, to nevar uztvert uh, vienkārši. Uh, Kā jau es minēju, šeit parādās iespējas uh, biotehnoloģiju uzņēmumiem izdarīt juridiskus uzbrukumus, un to vajadzētu ņemt vērā padomas nostājā. Es nevaru arī atbalstīt e, loģiku, ka dalībvalstīm, lai tās aizliegtu GMO, tām vispirms ir jālūdz e, kompānijai um, nevest šo produktu tirku. Un ja kompānija iebilst, tad dalība valstī ir tikai ierobežotas iespējas, jo tai ir jāsniedz dažādi skaidrojumi, kāpēc tā vēlas aizliegt ģēmo. Mums nevajadzētu pierādījumu nastu uzlikt dalību valstī. Nevajadzētu būt tā, ka dalību valstīm ir jāved sarunas ar šiem biotehnoloģiju uzņēmumiem, kur, protams, parādās interešu konflikts. Tāpēc arī piekrītu zaļajiem, un es gribētu arī mainīt juridisko pamatu no 114. pānta uz 192. pāntu. Ir jāņem vērā ietekme uz vidi, un tam ir arī jābūt eh, pietiekamam pamatam, lai iekļautu eh, ģēmo aizliegumu. Otra problēma, kas arī netiek apskatīta padomas eh, priekšlikumā, ir kontaminācija. Uh, Pat ja dalībvalsts ir veiksmīgi aizliegusi GMO, tad tā tomēr nevar aizsargāt eh, savu valsti un eh, savus eh, uzņēmumus, ja blakus dalībvalstī šāda GMO aizlieguma nav. Tieši tāpēc arī vajadzētu paskatīties uz teritorijām, kas ir aizliegušas ģēmo, un uz teritorijām, kas atrodas nepastarpināti blakus. Es, protams, apsveicu padomas priekšlikumu, bet es uzskatu, ka tas ir tikai pirmais solis. Un uh, ir ļoti daudz dažādu problēmu šajā tekstā, bet cerams, ka mēs šīs problēmas varēsim pārvarēt tuvāko dienu laikā. Paldies! Vēl runātāju sarakstā ir septiņi cilvēki. Došu vārdu šiem septiņiem runātājiem un pēc tam ļaušu izteikties padomas un komisijas pārstāvjiem, lai viņi varētu atbildēt. Pēteris kungs ir lūdzis vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties Itālijas prezidentūrai par ļoti eh, skaidrajiem um, paskaidrojumiem. Tagad pēc eh, dažiem gadiem situācija ir skaidrāka, taču man ir jāsaka, ka šīs jautājums bija izšķirošs Slovēnijā gan pirms, gan pēc vēlēšanām. Pat um, atvainājuma laikā man nelika mieru. Šīs jautājums sabiedrību ļoti interesē. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas uztrauc cilvēkus dalībvalstī. Es pats esmu biškopis, un mani šī problēma patiešām satrauc. Tas, ka mēs tagad uh, vedam sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar ASV, šo situāciju um, vēl vairāk sāsina. Ir jānodrošina cauradzemība, bet vēl ar vienu ir ļoti lielas šaubas par juridisko noteiktību, kā norādīja Kostingeris kundze un pārējie. Uh, es varu piekrist šīm bažām. Ņemot vērā to, ko uzklausīju no sabiedrības, man ir radies iespējas, ka ģēmo audzētājiem ir tādas kā a priori tiesības ieņemt teritorijas, kur viņi vēlas audzēt šīs kultūras. Taču tie, kas pretojas šīm kultūrām, saskaras ar vislielākajām problēmām. Viņiem ir jāsagatavo iemeslu uh, saraksts, kāpēc viņi ir pret ģenētiski modificētiem organismiem. Domāju, ka tā nav pareizā pieeja. Mums ir vajadzīga skaidra nostāja attiecībā uz zinātnes lomu, taču, ja cilvēki kaut kam pretojas, tad neviens zinātnieks viņus nevarēs pārliecināt. Dažkārt eh, cilvēkiem ir pilnīgi iracionāla pieeja, bet tā ir patiesa. Politikā šādiem iracionāliem argumentiem arī ir nozīme. Tagad papildināšu stāsta kunga teikto. Mēs ģēmu organismus neaudzējam kaut kādos puķu podos mūsu mājās. Viņi tiek, tie tiek aug, audzēti ļoti lielos apmēros, un tieši tāpēc zinātnieki nevar neko daudz pateikt par uh, šādu kultūru ietekmi uz apkārtējo vidi ilgtermiņā. Tieši tāpēc mums ir jāņem vērā mūsu pilsoņu paustās bažas. Mums ir jāsaglabā šī iespēja pateikt nē. Mums ir vajadzīgi Eiropas risinājumi. Tieši tāpēc es ar piesardzību izturos pret uh, šī jautājuma renacionalizāciju. Mums ir uh, šis jautājums jāskata Eiropas līmenī un mums ir jāaizsargā mūsu dalībvalstis arī no Eiropas puses. Es gribētu zināt, kuri jautājumi ir apšaubāmi no Itālijas prezidentūras puses, un kuros jautājumos eh, Itālijas prezidentūra varētu vienoties ar Eiropas parlamentu. Nākamā runātāja Borzans Kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie kolēģi. Viena lieta ir skaidra, un ar to arī vajadzētu sākt, proti lielākajai daļai Eiropas pilsoņu ģēmo nav pieņemami. Šo viedokli nedrīkst tā vienkārši aizmirst. Ja mēs pieļausim dalībās uz suverenitāti šādu lēmu pieņemšanā, tad Eiropas pilsoņi neusticēsies Eiropai un Eiropas institūcijām. Ir jāsaka, ka daļa no dalībvalstīm pieļauj ģēmo auzēšanu savā teritorijā, daļa savukārt to nepieļauj. Dažas no dalībvalstīm ļoti skaļi pauž savu opozīciju. Patiešām mēs redzam, ka sistēmas vājās vietas tagad ir skaidri redzamas. Šis jaunais direktīvas priekšlikums cenšas novērst šādas problēmas nākotnē. Uzskatu, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir vairāk elastības lēmumu pieņemšanā par to, vai tās pieļāv vai nepieļauj ģēmo savā teritorijā. Tieši šādas domas arī pauž pilsoņi, tieši tāpēc šis priekšlikums man šķiet apšaubāms. Domāju, ka tiesiskais pamats būtu jāstiprina. Būtu jānodrošina arī ierobežojuši pasākumi dalībvalstu līmenī. Ja direktīva tiks pieņemta pašreizējā redakcijā, tad ražotāji varēs uzlikt nacionāls aizliegumus. šāda situācija būs ļoti neskaidra. Gribu teikt, ka šis jaunais priekšlikums iet pareizajā virzienā, taču, lai tas varētu sasniegt savus mērķus, uzskatu, ka mm, vairākas daļas šajā priekšlikumā būtu uh, pamatīgi jāgroza. Paldies, Borzens kundzei, un tagad Zalmeris kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji. Man ir jāsaka, ka ka es eh, pamatīgi pārdomāju eh, to, vai es eh, gribu izteikties par šo jautājumu. Jau 15 gadus strādāju pie gēnu tehnoloģiju jautājumiem, un diskusijas vienmēr ir viens un tās pašas. Īsnībā mans viedoklis ir ļoti um, dalīts attiecībā uz šo lēmumu. Atklāt sakot, nāsmu pati vēl izdomājusi, kā es balsošu. Šeit ir ļoti daudz pozitīvā padomes e, priekšlikumā, taču no zinātniskā viedokļa esmu pati darbojusies šajā lauciņā, esmu zinātniece, šeit ir ļoti daudz pretrunu. Domāju, ka uh, ar šo jauno direktīvu dalībvalstīm tiek uh, piešķirtas ļoti lielas prioritātes. Daudzus gadus galvenā problēma bija tāda, ka dalībvalstis neuzdrīkstējās klai paust savu viedokli par ģēmo, tās vienkārši sprieda par to, vai pieļaut ģēmo vai nē. Šķiet, ka ar šo jauno direktīvu vajadzētu šo situāciju mainīt, un, protams, tam ir arī jēga. Līdz ar to dalību valstīm ar šo jauno direktīvu vajadzēs pacelt karodziņu, pateikt jā vai nē gēnu tehnoloģijām. Uh, Agrāk dalībvalstis baidījās pašas no saviem pilsoņiem, baidījās, ka pilsoņi tām uzbruks. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka šī jaunā direktīva tiek gatavota. Taču uzdot sev jautājumu, vai šī pieļaušanas situācija pēc 2001. gada direktīvas numur 18 vai šī situācija tiks mainīta, vai dalībvalstis būs patiešām gatavas pieņemt lēmumu par uh, to, vai um, konkrēti ģēmo ir pieļaujami vai nē. Protams, laiks mm, to rādīs. Dalību valstīm vajadzētu pārmest to, ka tās nekad nav skaidrojušas saviem pilsoņiem, par ko īsti šeit ir runā. Neviens īsti neko skaidri nezina. Uh, Apjautājieties eh, cilvēkiem, neviens īsti neko nezina, tas ir tāds kā ticības jautājums, un līdz ar to uh, zaļie un arī sarkanie Vācijā to izmanto savā labā. Tātad tas ir tāds kā ticības un uzticēšanās jautājums, bet nu tā arī ir daļa no politikas. Kā jau es minēju, no profesionālā viedokļa uh, ir nepareizi pieņemt šo direktīvu. Tieši tāpēc arī man ir tik eh, neskaidra, eh, neskaidrs viedoklis, nāsmu izlēmusi, kā rīkoties. Pieļaušanas direktīvā tiek eh, skaidri pateikts, kā, pēc kādiem kritērijiem ir jāizvērtē ģēmo, un ja tie tiek pieļauti, tad parādās atkal visi šie jautājumi, kas mm, tika apspriest arī šajās diskusijās. Tātad ir jādomā, vai tie ir droši dzīvniekiem un cilvēkiem. Īsnībā tātad ģēmo var atļaut tikai tad, ja tie nekam uh, nekaitē, nec dzīvniekiem, nec cilvēkiem, nec dabai. Es skatos uz padomes uh, mm, sagatavoto priekšlikumu, un šis atvērtais kritērijas saraksts īsnībā ir smieklīgs. Kolēģi, kas šodien izteicās, minēja, ka jā, būs uh, sarežģīti uh, šādos apstākļos atrast vajadzīgo pamatu, bet nē, īsnībā tas ir pretēji. Tas nozīmē, ka varēs izmantot pilnīgi jebkādus argumentus, varēs izdomāt uh, pilnīgi jebko un varēs aizliegt GMO kādā dalībvalsts reģionā vai arī visā dalībvalstī. Saskaņā ar 2001. gada 18. direktīvu Tur bija runa tikai par pieļautiem ģēmo. Šeit nav runa par kaut kādiem tumšajiem zirdziņiem, kas kaut kur parādās un kurus var tagad sākt audzēt. Tā ir tāda zināma mēra patvaļa. Un tieši tāpēc mums vajadzētu skaidri pateikt, ka mēs to nevēlamies. Tas vienkārši būtu godīgāk. Tieši tāpēc šis pseidos saraksts man uh, nepatīk. Tas ir tāds pseidos saraksts patiešām. Taču man ir jautājums komisijai. Tas, ka dalībvalstis tagad ir vienojušās par to, ka jaunā regula netiks pieņemta kā regula, bet gan kā direktīva, tas liek man domāt, ko tad eh, dažas dalībvalstis vēlās tur vēl ierakstīt iekšā. Vai šīs direktīvas pieņemšana kādās uh, dalību valstīs nerunās par to, ka GMO savstarpēji tirzniecība tiks ierobežota. Tas īsnībā runā pretī vienotajam tirgum. Tieši tāpēc arī tas būtu pretrunā ar 2001. gada direktīvu numur 18. Tāpat arī šeit parādās ierobežojumi attiecībā uz brīvību, par kuru mēs šeit Eiropā vienmēr lepojamies. Tātad lauksaimnieku uzņēmējdarbības brīvība šeit tiek ierobežota. Šeit runā par šiem uzņēmējiem, kas vēlas audzēt ģēmo. Kā jau es minēju, es pati vēl īsti nezinu, kā es balsošu. Iespējams, es nebalsošu pret, bet neesmu pārliecināta, ka balsošu par, taču nu, par to mēs diskutēsim vēl vēlāk. Lielas paldies Zomeres kundzei. Tagad dodu vārdu. Zinām, asot elnök úr. Javor kungam. Paldies priekšēdētāji. Šķiet, ka jaunā likumdošana stiprina nacionālo suverenitāti, ļaujot dalībvalstīm palīdzēt lauksaimniekiem kultivēt eh, ģēmo. Tā ir atšķirība no iepriekšējiem tiesību aktiem, kur dalībvalstis, kas gribēja aizliegt šādu organismu kultivē, kultivēšanu, saskarās ar grūtībām ieviest moratoriju. Taču šajā priekšlikumā ir problēma. Varētu šķist, ka dalībvalstis un valdības, kas ir pret ģēmo kultivēšanu, tagad var to darīt, izmantojot vienkāršāku procedūru. Jautājums ir par to, vai tās vara aizsargāt savus pilsoņus no šo ģēmo izraisītajiem riskiem. Problēma ir tāda, ka Eiropā varētu parādīties problēmas nodrošināt tādu aizsardzības līmeni, kā mēs vēlamies. augi taču neievēro robežas starp dalību valstīm. Tie var pārēt pāri robežām. Un tas ir ļoti liels drauds visām teritorijām. Tas ir arī saistīts ar ļoti ievērojamiem izdevumiem, kas attiecas uz kontroli. Eiropā ģēmo audzēšana, ja tā tiks pieļaut un tā izvērsīsies lielos apmēros, tad vairs nebūs nekādu iespēju liekt ģēmo izmantot dažādos pārtikas produktos. Patērētāji, kurus it kā aizsargāja ar šādu tiesību aktu radīšanu, vairs uh, nesaņems šo aizsardzību, tāpēc, ka tiesību akti vairs nebūs pietiekami spēcīgi. Tas nozīmē, ka patērētāji īsnībā nezinās, ko viņi pērk veikalā. Tieši tāpēc riski saglabāsies. Patērētājiem nāksies lietot uzturā produktus, kas satur ģēmo Es uzskatu, ka vienīgais risinājums ir nenodrošināt dalību valstīm iespēju pieņemt tiesību aktus. Mums ir jāstiprina arī pilnvarošanas procedūras Eiropas Savienības līmenī. Pašreizējā brīdī vides un sabiedrības veselības apdraudējums netiek ņemts vērā pietiek, pietiekamos apmēros. Tieši tāpēc šī iespēja ieviest aizliegumus radīs vajadzīgos rezultātus mēs varēsim izslēgt patērētāju riskus, mēs stiprināsim arī likumdošanas procedūras, šīs procedūras kļūs daudz striktākas. Un mēs ņemsim arī vērā visus sagatavotos riski izvērtējumus. Pretējā gadījumā, piemēram, Ungārija, ko es pārstāvu Eiropas parlamentā un kas uh, ir cīnījusies pret ģēmo un pret ģēmo, ģēmo ieviešanu, saskarsies ar to, ka tās pilsoņi jebkurā gadījumā um, būs spiesti lietot ģēmo produktus. ģēmo nokļūs arī Ungārijas teritorijā. Tieši tāpēc nepietiek ar to, ka mēs ļausim dalību valstīm aizliegt uh, šādu kultūru audzēšanu. Mums ir vajadzīgi spēcīgāki risku izvērtējumi attiecībā uz vīdes un sabiedrības veselības jautājumiem. Paldies, Javor kungam! Predsjedniče, ja bih bila najsretnija da su Europska komisija i Petris Kunze. Paldies! Es būtu priecīga, ja komisija un padomē panāktu vienošanos un ieteiktu aizliegt ģēmo. Tas būtu tikai loģiski, tāpēc, ka zinātnieki ir pierādījuši, ka ģēmo ir mm, ietekme uz biodaudzveidīgumu. Un ja kādas sugas pazudīs, tad tas ietekmēs visu ekosistēmu un pārtikas ražošanu. Ja mēs ieviesīsim ģēmo, tad mēs sevi nostādīsim dieva lomā Multinacionālie uzņēmumi patentē gēnus, tas nozīmē, ka viņiem ir patenti uz dzīvību. Tas runā pretī ētikai. Ir nepieņemami uh, lūgt viņiem atļauju. Šādi uzņēmumi ievieš ģēmo. Esmu priecīga, ka Horvātijā netiek audzēt ģēmo, tāpēc, ka nec lauksaimnieki, nec sabiedrība uh, to vēlas. Nevienam nevajadzētu apšaubīt šo lēmumu. Ja mēs šeit piesauksim preču brīvas apgrozības principu, tad šis lēmums īsnībā ir jāsāstā ar Horvātijas uh, Eh, teritoriālo suverenitāti, kā mēs, kā valsts, varam sevi aizsargāt, ja mūsu kaimiņu valstis vēlas ieviest ģēmo. Par to šajā priekšlikumā nav runa. Kas gan varēs pateikt bitēm, kukaiņiem un citām radībiņām nepārnēsāt putekšņus no ģēmo kultūrām uz mūsu kultūrām? Un ko mēs darīsim, ja mūsu kultūras tiks saindētas? Šādus zaudējumus neviens mums neatmaksās ar nekādām kompensācijām. Eiropa, atšķirībā no citiem kontinentiem, varētu saglabāt uh, vides līdzsvaru. Šis lēmums ir jāpieņem mums. Un kā Horvātijas pārstāve, es gribētu teikt lūko. Ja šis priekšlikums netiks izmainīts, tad es aicināšu mūsu kaimiņu valstis, Sloveniju, Austriju un Ungāriju, atbalstīt manu iniciatīvu, ko es uzsāku, lai ieviestu no ģēmo brīvu zonu un lai aizliegtu ģēmo sēklas mūsu teritorijās, šādā veidā aizsargājot bioloģisko daudzveidīgumu, turismu un vidi. Paldies. Tagad pēdējie divi runātāji. Priekšādātāji, paldies. Es priecājos patiešām, ka Itālijas prezidentūra saka, lūk, šis jautājums viņiem ir prioritāte, bet tāpat laikā vaicāju, cik tad tālu esam pavirzījusies priekš, šobrīd ir tāda patērētāja, kas, kā jau tika teikts, pārsvarā ir pret ģēmo, nevēlas to redzēt savos šķīvjos, un tāpat laikā ar visu šo procedūru nu, kas it kā lūk demokrātiski un tāda vēlamies aizsargāt Eiropu pret ģēmo invāzijām. Ja skatāmies uz to, kas notiek ārpusē, gan tad redzam, kāda situācija Argentīnā, kas ir vienkārši katastrofāla attiecībā ar ģēmo, kas notiek ASV, kur faktiski ir e, milzīga neatbilstība e, tautas vēlmēm, kas, piemēram, vēlas ēst bioloģiski pareizi. Uh, Nu, tad lūk, mums tagad ir komisārs Junkars, kas nāca klajā ar paziņojumu, kas saka, ka ģēmo pilnvarošanas procedūra ir nedemokrātiska. Un tātad vispirms vajag šo autorizācijas procedūru jau skatīt. Redzam arī to, ka kvalificētais, valst, kvalificētais vairākums dalību valstu starpā arī ir pret to. Komisija ir, ir tās, kas to vēlas, un komisija tātad ir pret uh, to tas jau ir nedemokrātiski. Tātad vispirms jāpārskat šī procedūra, un pēc tam mēs varam skatīties tālāk otrām kārtām. Runājam par risku novērtēšanu, fitosanitāro un vidas risku. Mūsu Eiropas aģentūra tika saņēmusi ļoti daudz kritikas šai kontekstā, tāpēc, ka tur ir milzīgs interešu konflikts aģentūras iekšienē. Un tad, kad tika īstenot visi šie pētījumi, kā jau tika norādīts, tad tika norādīts, ka pastāv fitosanitārie riski, uh, Um, kancerogēnās iespējas un tā tam līdzīgi, tas nesen tika publicēts. Tas nozīmē, ka pastāv riski veselībai. Un te jāsaka, tā ir Monsanto arī laboratorijas, kur ļoti daudz tiek veids savukārt šie pretējie riski. Tas nav atbilstīgi. Bedīgs slavens šis interešu konflikts. Un trešā lieta es gribētu, lai tiktu veikts arī sociāla-ekonomiskais novērtējums. Jāpaskatās, kas notiek pasaulē, kas no, izmanto ģēmo, kas notiek ar privatizēšanu no attiecībā uz sēklu materiālu, kas ir ar šīm valstīm, kurām milzīgs parāds, nu vai tad tiešām ekonomiski šīm valstīm tas kaut ko palīdz? Nē, neizskatās tā. Ir jāveic sociāla-ekonomiskā izpēta Un otram kārtām vēl piekrīt saviem kolēģiem, kas teica, ka, nu lūk, tagad, eh, ja kāda valsts atsakās, tad kom, jāvērš pie komisijas, kas īsteno sarunas ar attiecīgo uzņēmumu, ja pirms tam, jāsaka, bija tiešas attiecības ar valstu un uzņēmumu. Bet ja valsts pasaka nē, tad jāsaka juridiski neskaidra situācija, nepilnīga situācija. Un neviens nav runājis par transatlantisko nolīgumu. Un ja šis transatlantiskais nolīgums ir ASV tiek slēgts, un ja tur tagad būs kaut kāda arbitrāža vai šķīrētiesa, tiesa, un tur tiek teikts, lūk, Austrija vai Francija ir um, aizlieguši GMO, bet Monsanto tos vēlas izmantot, tad kas notiek, tad šis administratīvais tribunāls, um, pie, piemēram, nu, piespriež kaut kādu soda naudu, kas tad, tad notiks? Tas ietekmēs mūs pavisam tiešā veidā, ja valstis aizliegs šos GMO. Līdz ar to es vēlos, lai mums ir tāda eiropeiska nostāja šī nacionālā pieeja man neliks pieņemama Frederika, nu, es, protams, ticu saviem kolēģiem un tam līdzīgi, bet tā rezultātā mēs cietīsim visi. Un mēs kā patērētāji, tīpaši mēs kā patērētāji nesaņemsim nekādas garantijas par to, ka mūsu šķīvjos šis ģēmeo neparādās. Un tāpēc tas ir tāds tāda, tāda sākotnējā e, nostāja. Nu, pirmām kārtām jau par procedūru, ietekmes novērtējumu, sociāla-ekonomiskas pētījumus un tā tālāk. Mums taču jādomā par vēlētājiem. Nu, redzējām, kas notika vēlēšanās. Mums ir jāaizsargā patērētāji. Mēs, ja negarantējam piesardzības principu, tad mēs zaudēsim ļoti daudz kopumā. Grazie, adesso la parola a Peter Lisa. Lielas paldies, iet vārds Pēteram Līzam. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos aicināt kolēģus eh, pavisam ātri uh, ievērot mērenību šajās diskusijās, un vajadzētu būt pietiekami fleksibliem sarunās ar padomi. Tagad īsi pamatošu savu lūgumu. Renāta Zomere norādīja uz pašreizējo tiesisko situāciju. Renātas Zomeres nostāja eh, mums, jo īpaši tautspartijas grupā šķiet ļoti būtiska. Pēc eh, vēlēšanām neesam vēl par to diskutējuši, taču mums ir jāapzinās, ka ja mēs eh, gribām iet uz otro lasījumu, tad mums būs vajadzīgs pietiekami daudz spēku parlamentā, kas varētu pateikt uzņēmumiem un lauksaimniekiem, kas vēlas audzēt ģēmo, gan ar padomis, gan ar parlamenta uh, pirmo lasījumu, tātad viņu situācija jau ir pasliktināta. Es gribētu arī saglabāt lietišķumu. Javor kungs no zaļajiem saka, ka nav nekādu marķējumu. Tad tas, atklāt sakot, ir uh, absolūts bezprāts. Mums ir marķējuma direktīva, kas Eh, tika pieņemta ar ļoti daudzu zaļo ministru palīdzību, tolaik zaļie ministri bija gan Vācijā, gan Francijā. Es atceros, kā tika sagatavot šis slavenais kompromiss. 0,9% piemaisījums jau ir jāmarķē, un zaļie ministri pieņēma šādu lēmumu. Tieši tāpēc nevarētu teikt, ka marķējums nav noregulēts. Tas ir noregulēts ļoti precīzi, ar ļoti plašu kompromisu. Pašreizējā tiesiskā situācija ir tāda, ka ja mēs eh, nepieņemsim regulējumu, ja mēs nevienosimies ar padomi, tad katram uzņēmumam būs tiesības uz to, ka ģēmo ir atļauti, ja to var zinātniski pamatot. Mēs redzam, kāda ir situācija. Katru dienu eh, Eiropas tiesai ir jāsniedz uh, attaisnojums par to, vai kādā valstī, reģionā drīkst audzēt ģēmo. Protams, eh, no politiskā viedokļa šī situācija ir ārkārtīgi smaga. Ja mēs domājam par ģēmo personiski, tad ir skaidrs, ka ļoti daudzās dalībvalstīs ir liels vairākums pret ģēmo. Uh, Tieši tāpēc arī negribu šo komisijas priekšlikumu pieņemt, jo mēs tad darbosimies nevis pēc pārtikas nekaitīguma iestādes kritērijiem, bet gan pēc pilnīgi citiem kritērijiem, kas ir atkarīgi no dalībvalsts. Mēs šķiet eh, runājam tagad par atšķirībām starp padomu un parlamentu. Padomē bija vajadzīgi veseli četri gadi, un es atceros arī diskusijas ar ministriem un ekspertiem no manas valsts, un es zinu, ka bija ārkārtīgi grūti vienoties par šo kompromisu. Ja mēs tagad eh, runāsim par sākotnējām debatēm, mēs teiksim, ka ir vajadzīgs vispārējais aizliegums ģēmo visā Eiropā, tad mēs radīsim ļoti liels sarežģījumus. Es gribētu aicināt Frederiku Rīsu un visiem sarunu vedējiem uh, darboties pragmatiski un izmantot savu pieredzi. Visiem referentiem vajadzētu patiešām strādāt šādā garā, tā lai mēs varētu atrisināt šo problēmu, kas nebūtu nav tik liela, kā tikko parādījās diskusijās. Atšķirības starp parlamenta un padomas viedokļiem nav nemaz tik lielas, un cerams, ka mēs relatīvi īsā laikā arī atradīsim risinājumu. Liels paldies Līzes kungam, tagad eh, pēdējā, kas izteiksies Jūzo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, nemaz negribēju runāt, es vienkārši gribēju teikt, ka pilnībā piekrītu Līzes kungam un Zomers kundzei. Man bija jāpasaka, ka šajās debatēs emocijas gūst pārsvaru pār zinātnieku viedokļiem. ģēmo drošība ir pierādīta tiem ģēmo, kas tiek atļauti. Centieni pierādīt, ka ģēmo ir kaitīgi, ir izgāzušies. Eiropas pārtikas nekaitīguma uh, iestādes uh, pētījumus veids neatkarīgi zinātnieki. Tas nav Monsanto vai kāds cits, tie cilvēki, kuriem ir pieredze un kuri strādā savā lauciņā. Tāpat arī ir jāpaskatās uz punktu, kur ir runa par marķējumu ģenētiski modificēta soja ir aizliegta manā valstī, taču tiek importēts ļoti daudz eh, ģenētiski modificētas sojas, jo savādāk nebūtu pietiekam daudz proteīna mūsu uh, lielopiem. Mēs nevaram teikt, ka tas ir kaitīgi cilvēku vai kāda cita veselībai. Tā vienkārši nav. Lobarība, kā jau es minēju, ir atkarīga no ģenētiski modificētas sojas. Uzskatu, ka šāda kultūra audzēšana ir ekonomiski dzīvotspējīgs risinājums, un tas dod um, ienākumus. Paldies! Šķiet, ka mēs esam mazliet iekavējuši mums atvēlēto laiku, bet šis temats ir pietiekami nozīmīgs, lai mēs tam atvēlētu pietiekami daudz laika. Tagad došu vārdu komisijai, kurai uzdeva jautājumus. Un došu vārdu tātad komisijai atbildē. Oui, un grand merci, monsieur le président. Lielas paldies priekšādātāji. Tiešām ļoti kaismīgas debats, nu kā jau vienmēr, kad tiek pieminēta ģēmo. Gribēju pavisam īsi jums teikt, lūk, ko. Komisija bija ļoti priecīga, ka Grieķijas prezidentūra gū panākums jūnijā šai jomā, jo šis dokuments, jāsaka, tiešām tik burtiski aizmirsts. Nu, jau četru gadu laikā par to vispār netika bilsts ne vārda. Ļoti, protams, Līdz ar to bija nepieciešams iziet uz vairākiem kompromisiem, tā lai šis teksts vispār varētu nonākt uh, dienas gaismā padoms, uz padoms galda. Tāpat laikā gribu uzsvērt, ka šis, šis priekšlikums mums uh, nodrošina zināmu juridisku skaidrību, drošību, zinātnisku drošību un tāpat arī drošību patērētāju aizsardzības jomā tā ir, ka pilnīgi noteikti būs labāka nekā pašreizējā situācijā. Pašreizējā situācijā, kā jūs zinat, mēs esam nonākuši pie virknes drošības klauzulu, ko izmanto dalība valstis, un tās nebija juridiski pamatotas, tādas solīdas. Uh, rezultātā um, tik, dalībvalstis tika sūdzētas tiesā, un tur tās arī zaudēja. Priekšsēdētājs Barozo savā otrā mandāta programmā uh, arī teica, ka viņš vēlas izveidot dalībvalstī tādas, tādu situāciju, kur dalībvalstis pašas lem par šo, un nevis komisija, kas lem par visu teritoriju kopumā. Šis priekšlikums sākotnēji piedāvā juridisko skaidrību dalībvalstīm, tām valstīm, kas nevēlas kultivēt ģēmo. Un šādu valstu, protams, ir vairumā, ir tikai piecas dalībvalstis, kas ir gatavs atļaut ģēmo savā teritorijā audzēt. Lielākais, dalība, lielākais vairums dalībvalstu to nevēlas, un juridiskā drošība ir bijusi ļoti ne, nestabila. Uh, iepriekš. Tagad šī juridiskā skaidrība ir spēcināta kopienas līmenī un arī starptautiskā līmenī. Zinātniskā, zinātniski jautājums EPNI, ja pārtiks nekaitīgumies, tad dzirdēju šeit kritiku, kas tika viņiem izteiks. Nē, nu, protams, protams, kritika jau vienmēr mm, ir iespējams iztikt, bet jau vairākus gadus EPNI īsteno būtiskus centienus, lai atrisinātu šos interešu konfliktu jautājumus. Un gribu jums atgādināt, un jūs to droši vien jau zināt, uh, ka zinātniskais novērtējums attiecībos GMO Eiropā ir ļoti skarbs un ļoti kritisks. Ehm, ASV, Brazīlijā, Ķīnā pavisam citādi viņi nodarbojas ar šo autorizēšanu. Tur daudz vaļīgāk ir šie noteikumi. Mēs esam ļoti strikti. Un tas ir saistīts, eh, un, un tas ir saistīts ar zinātnisko novērtējumu, kas ir EPNI. Protams, ka vienmēr var uzlabot vēl visu šīs procedūras. Uh, piemēram, toksicitātes testi, um, tiek runāts par 90 dienām, varam šos testus pagarināt, varam tos organizēt divu gadu, ja divu gadu toksicāts testi tie šobrīd vēl tikai norisinās. Nu jā, tīri zinātniskā jomā, nu mēs esam visstriktākie pasaulē, kas attiec uz patērētājiem un patērētāju aizsardzību. EPNI saka, ka ar pašreizējām metodēm pa, pa, nepastāv nekādi riski patērētājiem. Ja šādi riski, patēr, ja riski pastāvētu, tad komisija šos ģēmo neatļautu. Ir izveidota marķējuma procedūra savukārt, un tad patērētājs tālāk var izvēlēties pamatojoties uz marķējumā piedāvāto informāciju, tā lai nav tā, ka tirgu tiktu laistu kaut kādu ģēmo un patērētājs to nezina. Bet riskām patērētāja veselībai, veselību apdraudoši ģēmo netiek autorizēti. Te tika runāts arī par dzīvnieku barību, bet kas attiecas uz uh, cilvēkiem, tad pirmām kārtām risku nav, un otrām kārtām ir noteikumi par marķējumu Patērētājs līdz ar to var izdarīt savu izvēli. Pastāv arī kontrolas, inspekcijas, ļoti aktīvas inspekcijas dalībvalstīs un arī pie robežām. Ja jūs vēlaties, lai jums par tām pastāstām, kā tas norisinās pie robežām, varam pilnīgi noteikti tam pievērsties arī detaļās. vēlējos pievērties arī vienai piezīmē, kas attiecās uz pirmo posmu. Pirmais posms netika, jeb fāze viens netika iekļauts sākotnējā priekšlikumā. Tas nebija ne komisijas, ne parlamenta pirmajā tekstā. To ieviesām tāpēc, lai de, atbloķētu šī dokumenta pr, nespēju progresēt. Līdz ar to divi paralēli, divas paralēlas fāzes tiek paredzētas pirmais posms un otrais posms, un ja pirmā, pirmā struktūra, pirmā schēma nedarbojas, tad pāriet uz otro. Pirmā procesa ietveros paredzēts mēģināt noskaidrot situāciju starp divām iesaistītajām pusēm mm, draudzīgā veidā, nu, ja tā to varētu teikt. Un padome mm, tad, nu, lūk, izmanto komisijas mm, godprātīgu palīdzību, uh, Tā ir procedūra, ko, protams, vēl sīkāk definēsim, bet komisija šobrīd nav paredzējusi uzņemties sarunvedēju lomu starp dalībvalstu, kas atsakās laist ģēmo apgrozībā un kompāniju, kas to vēlas darīt. Šobrīd pēc mūsu aplēsēm komisija ir tāds kā informācijas tālāk nodevējs no dalībvalsts uzņēmumam un otrādi. Nu, protams, ka visi cer, tīpaši, protams, uzņēmumi, jo viņi jau neviens nevēlas nonākt konfliktā ar dalību valsti. Un Un ļoti liela iespēja ir tāda, ka uzņēmumiem pirmā, šī pirmā schēma būs pieņemama. Ja tā tomēr nefunkcionētu, tad jāpāriet pie otras, kur uh, ir cits pamatojums, kur tiek uzrādi, jāuzrāda tālāk visi šie juridiskie pamatojumi, kāpēc mm, tiek izteikts atteikums konkrētai kultūrai. Tik uzdots jautājums par um, vides mērķiem. Mums ir skaidrs, ka ja zinātniski pētījumi pierāda, ka ir ietekme uz vidi, cilvēka veselību, ja var ietekmēt dzīvnieku veselību šādi ģēmo, izmantošanu, tostarp arī attiecībā uz insektiem, apotekšņotāju insektiem un tā tālāk, tad šis jautājums tiek atkal nodots epnī rokās, jo mēs nedomājam, ka dalībvalsts var pieņemt mērus vidas aizsardzības jomā, pamatojoties uz zinātniskiem pamatiem, um, bet šie pamati ir jāizvērtē epnī. Tālāk par vidas jautājumiem runājot. Šādos gadījumos var izmantot šis, šo pirmo, pirmo pamatojumu schēmu, kur, piemēram, lūk, tiek runāts arī par ainaviskumu, ekosistēmām. nu, tās ir lietas, kas, protams, jāpapēta vēl sīkāk. Un, ja pastāv zinātnisks pamatojums, tad tādā gadījumā atkal EPNI ir protams, jāizmeklē šis fakts. Un varbūt jāmaina tad iepriekš pieņemtais viedoklis. Nu, lūk, priekšādātāji. Tā, tik daudz, tik daudz no manis pāris vārdos par to, ko mēs liekam jums priekšā. Protams, ka mēs vēlamies, lai pēc iespējas ātrāk jūs komitejām parlamentā šis dokuments tika pieņemts otrajā lasīmā, tā lai mēs varētu virzīties uz priekšu, lai mums ir pieejams teksts, kas varētu tikt izmantots tālāk darbā. Vēlamies pēc iespējas ātrāk pieņemt šo dokumentu. Noslēgumā vēl. Priekšlikums attiecībā uz jauno Ehm, komisijas priekšādātāja nostāja Junkerkunga attieksme. Nu, tā ir nostāja, kas ir jauna pēc sava rakstura. Nu, to, protams, būs jāizpēta un jāprecizē. Un tā kā viņš nāca klajā ar kaut kādiem jauniem elementiem, eh, lai, nu, viņš to darīja tāpēc, lai ņemtu vērā mūsu pat, vēlētāju bažas attiecībā uz ģemeo. Nu, te jāzina, ka lauksaimniecība mūsdienās ļoti lielā mērā atkarība, atkarīga no ģēmo importa. Un ja visa lauksaimniecība, nu, tagad pēkšņi saņemt aizliegumu izmantot jebkāda veida ģēmo materiālus, nu, vienalga lobbarībā un jebkur citur, tad tādā gadījumā tas būtu milzīgs ekonomisks trieciens. Un, bet tas mums ir jānodara Tas ir atkal nākamais ļoti politiskais lēmums attiecībā uz ģēmo. Un tad tādā gadījumā arī parlamentam pašam e, jāizdara secinājumi. Bet e, ar nākamo komisāru un priekšādātāju Junkeru, protams, mēs izstrādāsim šo jauno politiku attiecībā uz e, ģemeo. Nu, lūk, tik daudz man sakāmā par šo jautājumu šobrīd. Paldies priekšādātāji. Paldies, turpina priekšādātājs. Nu, tagad došu vārdu noslā, noslēgumu vārdiem padomēji. Ventureli kundze. Priekšādātāji, paldies. Paldies visiem par debatēm. Tās bija ārkārtīgi interesantas. Man šeit ir deviņas lapuses ar piezīmēm no šīm diskusijām. Mēs viņām svērā visus jūs konkrētos jautājumus, arī vispārīgāk raksturu jautājumus. Un tik līdz mēs sāksim oficiālās sarunas, mēs pilnīgi noteikti varēsim arī atbildēt uz lielāko dažiem jautājumiem, bet pagaidām vēlos atbildēt uz pāris jautājumiem, kas tika uzdoti jo domāju, ka tie ir tādi, kas atkārtojas atkal un atkal, un varbūt te vajadzētu, nu, tā teikt, kaut ko noskaidrot. Atsevišķi parlamenta deputāti izteicās. Par to, ka, lūk, nu, par šo pirmo schēmu, pirmo variantu un aptautu mehānismu. Nu, jāsaka, tas nav tā, ka tā ir tāda sarunu, sar, tāds sarunu posms sarunām ar uzņēmumu. Nē, pēdējos pāris gadu laikā mēs konstatējām, ka uzņēmumi nereti atsauc savus eh, pilnvarojumu pieteikumus, un līdz ar to šis pirmais posms vienkārši domāts, lai nodrošinātu juridisku skaidrību jau no paša procesa sākuma. Ja ir iesniegts pieteikums, eh, dalībvalsts savukārt caur komisiju vēršas pie uzņēmuma, tad tas nav sarunas, nē. Ne? Un, ja savukārt atbildi ir negatīva, tad tādā gadījumā pāriem pie otrā posma. Nu, piemēram, ja uzņēmums tāpat laikā nesaka neko, neatbild uz šādu prasību no dalībvalsts puses, tad tādā gadījumā tā arī ir juridiskā drošība visām iesaistītajā, iesaistītajām pusēm. Par geogrāfisko aptvērumu un to, cik tas ir ierobežots. Daudzi no jums runāja par to, ka dalībvalstīm būtu uh, jāpiedāvā zināma elastība, pēc iespējas lielāka elastība. Nu tā arī ir elastība, ko viņi saņem. Lūk. Jūnija padomē par to dalībvalstis arī nolēma. Tā, lai dalībvalsts varētu virzīties uz priekšu soli pa solim. Jā, debatas, protams, ir ļoti saspringtas īpaši sabiedrības viedoklis ļoti kaismīgi izsakās par to visu, esam sastapušies ar problēmām. Un tāpēc šī priekšlikuma mērķis ir mainīt nevis kopienas autorizācijas sistēmu, un jūs zinat, ka tas, protams, būs atkarīgs arī no priekšsēdētāja Junkera un likuma, komisijas likumdošanas iniciatīvas. Mums ir jāgaida komisijas priekšlikums šai kontekstā, bet vēlējāmies atrisināt pašreizējās problēmas. Un visas dalībvalstis teica, ka tās sastopas ar problēmām. Mēs kā Itālijas prezidentūra un, un nu, kā padomas pārstāvi uzskatījām, ka ir jārīkojas jau šobrīd. Tā, lai dalībvalstis saņem iespēju ierobežot vai aizliegt ģēmo audzēšanu savās teritorijās. ir ļoti svarīgi, lai šis kompromiss teksts, ko daži kritizē, bet citi atbalsta, tiktu tomēr apspriest. To apstiprināja 26 dalībvalstis, un 21 vai 22 no šīm dalībvalstīm vispārīgi runājot ir pilnībā pret ģēmo kultūram. Es domāju, ka tas ir mm, fakts, kas jāņem vērā, bet viņi uzskatīja, ka šis priekšlikums piedāvā pietiekamas juridiskas garantijas. Tas ir iestrādāts, šis garantijas ir iestrādāts šeit arī nacionālā līmenī. Ļoti uzmanīgi klausījos debatēs un esmu pārliecināta, ka mēs varēsim debats arī turpināt par juridiskās skaidrības jautājumiem, izmaksām un visiem citiem elementiem, kas, protams, ir ļoti aktuāli. Svarīgi parlamentam. Un parlamentam šajos aspektos ir ļoti skaidri formulēta nospēja. Kā jau teicu, šis saraksts ir, nav visaptvarošs, tas ir atvērts saraksts. Man gan jāsaka, šobrīd nav nekāda saruna mandāta. Uh, Un tāpēc nevaru to ar jums, par to ar jums um, tagad uh, apspriesties. Bet kolēģi, kas sēž man apkārt, klausās, uh, un mēs par to padomē runāsim, bet mandāti, jāsaka, šobrīd man vēl nav. Bet jāsaka, mēs esam gatavi izrādīt elastību tā, lai dalība valstis ir tādā situācijā, kur tās spēja risināt pašais tik ļoti problemātisko situāciju. Es domāju, ka tas taču ir arī jūsu kā parlamenta mērķis, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs spēsim auglīgi un veiksmīgi sadarboties arī tālāk ar risku un zēnu referenti un arī dzen ar visiem jums pārējiem, lai nonāktu līdz pie vienošanās līdz gada beigām. Priekšādātais paldies Venturelī kundzei! Nu, tad tālāk došu vārdu referentai noslēguma vārdiem, ja viņi to vēlas. Es nezinu, vai viņi vēlas izteikties vēl šiem jautā, par šiem jautājumiem, ja varam virzīties uz priekšu. Laika mums nepavisam nav palicis. Nē, viņa nevēlas izteikties lieliski. Nu tad tad, tādā gadījumā pastāstīšu jums, ka septembra plenāra sēdē tiks, eh, in, deputāti tiks informēti par padomas darba rezultātiem. Grozījumi jāsniedz 9 līdz 14. oktobrim. 5. 6. novembrī notiks debatas komitejā, un tad, protams, sekos balsojums arī plenārsēdē. Visdrīzāk janvārī. Mēs esam ļoti iekavējuši darbu. Es jau lūdzu Gerbena kungu pārcelt Eh, debatas par Eiropas pusgadu uz pēcpusdienu. Komisijas pārstāvi ieradušies no Luksemburgas, tāpēc, lai pastāstītu mums par Eiropas alkohola stratēģiju. Un tāpēc gribētu šo jautājumu tomēr skatīt šobrīd. un dot vārdu līdz ar to Vilmota kungam, kas ir atbildīgs par šīs iniciatīvas izvarsīšanu. Tad mēs varēsim uzklausīt, kas sakāms komisijai. Thanks very much. Would... Jā, paldies. Būtu labāk, ja būtu lielāks klusums zālē. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Žēl, ka mums nav vairāk laika tā apspriešanai. Vi prego di fare silenzio per consentire Priekšsarētājs aicina visiem ievērot klusumu, lai mūsu kolēģi var izteikties, un pēc tam komisija izteica savu prezentāciju. Ja atstājat šo tēlu, dariet to lūdzu klusāk. Jā, paldies. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs visi apzināmies, cik uh, liela negatīvā ietekme uz veselību ir alkohola lietošanai. Neiepriekšējās alkohola stratēģijas mēs esam daudz ko sasnieguši. Vai cilvēki varētu lūdzu uzvesties klusāk, kad mēs apspriežam tik svarīgu jautājumu? Posso chiedere al Consiglio, magari se c'è qualche. Priekšsēdētājs, vai es varētu lūgt padomes pārstāvjus sarunas, lai ar ko tas arī būtu, organizēt ārpus šīs telpas? Vilmats kundze turpina, tātad um, uh, mums neesam saņēmuši jaunu stratēģiju, neesam uh, saņēmuši garantijas, ka stratēģija tiks uh, atjaunināta. Ja tā tiks atjaunināta visdrīzāk tad 16. līdz 22. gadam, iepriekšējā beidzās 2012. kas būs spēkā no šī brīža līdz 16. gadam. Es nodrošināšu to, ka parlaments sāks darbu pie šīs rezolūcijas tūlīt pat, līdz ar to mēs kā parlaments turpināsim izdarīt spiedienu komisiju un padomu šajā jautājumā. Ziņojums eh, par alkoholu preču marķēšanu, tam būtu jābūt gatavam jau, bet neesam to redzējuši alkohola marķējums nesatur nekādu informāciju par kaloriju daudzumu vai pamat uh, uzturvielu informāciju. Mēs, tas ir eh, saistīts ar uh, daudzām nopietnām problēmām, aptaukošanos un citām, kad mēs beidzot redzēsim šo ziņojumu. Vēlos saņemt atbildes. Priekšsarētājs, paldies. Divi cilvēki ir pieteikušies diskusijām. Vai es varētu aicināt kolēģis izteikties ļoti īsi un pēc tam došu vārdu komisijai? Dankan kungs. Uh, thank you, Chair. I would just like to make a few points. Jā, paldies priekšsarētājs vēlējos pavisam īsi pateikt, ka alkohola stratēģija iepriekšējā uh, ir saskarusies ar zinām veiksmi un ir ļoti svarīgi nezaudēt tos iegūmus, kurus izdevās panākt iepriekšējās stratēģijas ietvaros. Tāpat ir svarīgi arī atzīt, ka viens risinājums, kas dar visiem nav risinājums, pie kur būtu jāpieturās, ir nacionālas atšķirības, kas ir jāņem vērā un ir nepieciešams eh, sasniegt progresu Es tāpat vēlos atbalstīt kolēģi sacīto par alkoholu marķējumu. Patērētājiem ir nepieciešama papildu informācija, lai viņi saprastu, ko, ko viņi īsti patērē, gan attiecībā uz kaloriju daudzumu, gan uz sastāvdaļām. Izaicinājums eh, strateģijas izstrādē ir tas, ka tas ir jāsaskaņo ar dalību valstu iniciatīvām, labākās prakses apmaiņām un nonāk pie kaut kā vērtīga. Manuprāt, nav izdarīts viss iespējamais. Parlaments ir centies virzīt lietas uz priekšu. Cerams, ka mēs panāksim pietiekam ātru progresu, eh, lai um, šis process atkal uzņemtu apgriezienus. Paldies, priekšsarētājs saka. Vīkers kundze. I prošli put sam eh, se javila za riječ kad je bila tema alkoholna strategija. Šuits kundze, jā, es jau pie, pagājušajā reizē pieteicos uh, runāt par alkohola stratēģiju un tik tiešām žēl, ka neesam sākuši darbu pie jaunās stratēģijas. 2012. gada stratēģija vairs nav spēkā, mēs tikai tagad sāksim darbu pie jaunās stratēģijas, mums to vajadzētu darīt pēc iespējas ātrāk. Jā, ir kultūras atšķirības, tās ir jāņem vērā un jāsāk darbs pēc iespējas ātrāk. Marķējums, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, kalorija norāda arī ir ļoti svarīgi. Tāpat ir svarīgi zināt, ka vienā glāze, vīna glāzē ir tikpat daudz kalorijas, cik šokolādes eh, tāfelītē, bet ir jāatzīst jā, arī atšķirības starp eh, Eiropas ziemeļiem un dienvidiem. Tradīcijas ir atšķirīgas, dažās valstīs alkohols ir kā pārtiks prece, jauniešiem gan tā bieži vien ir atkarība. Es uzskatu, ka dalību valstīm ir jāizstrādā tāda stratēģija, kas e, ļautu pieturēties pie izvirzītajām pamatnostādēm. Priekšsarētājs, paldies, un tagad dod vārdu komisijai, lai tā mūs painformētu par e, faktisko situāciju saistībā ar stratēģiju alkohola jomā. Lūdzu, Rajankungs, jums vārds. Paldies, priekšsarētāji, kungs. Paldies, ka atļaujat eh, man uzstāties un eh, varu jūs mazliet aizkavēt pirms jūs dodaties pusdienās. Vēlos eh, reaģēt uz dzirdēto, sakot, ka pēc deputātu uzklausīšanas tas, ka jūsu priekšstats, ka nekas nav noticis līdz 2012. gadam, ir relatīvi kļūdaini. Tādā ziņā, ka mēs esam veikuši stratēģijas izvērtēšanu, un šajā izvērtēšanā pagājušā gadā pabeidzās eh, ārējais novērtējums, un secinājums bija tāds, ka izveidotie instrumenti stratēģijas ietvaros vēl 2006. gadā tika uzskatīti par pietiekamiem, lai sasniegtu mērķus. Līdz ar to mums šī situācija bija tāda, ka ko darīt tālāk, ja galvenais problēma jautājums joprojām ir tāds, ka neskatoties uz līdzinējām pūlēm, Mums joprojām ir daudz ar veselības problēmām saistīti jautājumi. Tad mēs izlēmām vispirms ieguldīt vairāk esošajos instrumentos un vienojāmies, ka ņemot vērā mēģis, kas eh, tika eh, izvirzīt 2006. gadā, tie joprojām bija spēkā, mēs sadarboties ar dalību valstīm un ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu. Mēs strādājam uh, vispirms ar Nacionālo iestāžu komiteju, lai noskaidrotu tās jomas, kurās ir nepieciešams uh, rīkoties vispirms. Mēs tad strādājam vairāk mēnešu garumā ar dalību valstīm pie rīcības plāna dalību valstu līmenī. Līdz ar to dalību valsts vēlējās e, visvairāk tieši sasniegt progresu šajā jomā un sniedzām arī atbalstu kopējai dalību valstu rīcībai, pētot dažādas iespējas, kur dalību valsts varētu apvienot spēkus, kas varētu kalpot kā pamats turpmākai rīcībai. Mēs uzskatījām, ka šīs kopīgās rīcības un arī rīcība plāns varētu būt ļoti interesanti instrumenti, kurus izmantot, lai nu, nu, noskaidrot, vai mums nepieciešama ja, jauna stratēģija, jeb iepriekšējā stratēģija var kalpot kā pietiekams pamats mūsu rīcībai. Šobrīd es nevaru jums pateikt, vai tiks iesniegt jauna stratēģija vai nē, bet skaidrs ir tas, ka mēs turpināsim sadarboties ar dalību valstīm, lai noskaidrotu, kā labāk rīkoties. Vai tā būtu, piemēram, stratēģijas izstrāde, vai kāds cits darbs, piemēram, esam jūs, varam jūs informēt, ka esam arī e, veicinājuši dalību valsts sadarbību NAPA ietveros. Un dalību valstis e, var sadarboties, e, lemjot par to, kāda varētu būt jaunā stratēģija. Jauna stratēģija nozīmē, ka mēs darām kaut ko jaunu. Ja mēs turpinām darīt to pašu, ko darījām līdz šim, tas vienkārši esošā ietvara atjaunošana. Es labprāt eh, arī vēlāk varu det sniegt detalizētāku informāciju no rīcības plāna, ko apstiprināja dalību valstis, un arī tad, kad eh, dalību valsts būs apspriedušas eh, darbības jomas dokumentus, sniegt jums tālāk informāciju par to. Priekšsarētais, paldies! Vilmont kundze. Jā, paldies! manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka parlaments vēlas stratēģiju. Nevar vienkārši pateikt, ka e, mēs pagājušajā gadā strādājām un neko daudz šobrīd neesam vairāk darījuši. Daudz ko var darīt, lai uzlabotu nākamo stratēģiju. Mums ir jāreģē uz Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, e, minimālās cenas jautājums, ierobežojumi reklāmai, varētu vēl citas lietas papētīt, varētu pat arī par, runāt par e, finansējumu palielināšanu pētniecībai par alkoholu nodarīto kaitējumu. Parlamenta viedoklis ir skaidrs. Mēs vēlamies kaut ko, kas ieņemtu strateģijas vietu. Mēs nevēlamies e, palikt bez dokumentiem jums noteikti būs jāatgriežas pie mums ar kaut ko konkrētāku, un es vienkārši neuztraucieties, mēs strādājam. Nē, ar to nepietiek. Priekšsarētājs. Ja drīkst, es vēlos eh, šobrīd eh, pateikties komisijai par prezentāciju un pateikt, ka parlaments, protams, eh, pieņems arī savu nostāju par šo jautājumu kādā no mūsu nākamajām sanāksmēm. Paldies komisijai un tiekamies ar kolēģiem pēcpusdienu.